punktu padomes un komisijas paziņojums par gatavošanos Eirozonas augstākā līmeņa sanāksmē. Bien, me informan que antes de iniciar el debate hay una moción. Pirms mēs sākam diskusiju, esam saņēmuši Klefes kunga pieprasījumu Es pieņemu, ka viņš tagad gribēs izteikties. Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα από όλα τα άλλα που γίνονται εδώ Κολέγι, man jūs jāinformē, ka papildus visām citām lietām, ko mēs šeit darām, ir neatrisināts jautājums, kas attiecas uz visu Eiropu. Uh, Un tas ir jautājums par to, kāda veida Eiropu mēs vēlamies. Vai mēs vēlamies tautas un cilvēku Eiropu, vai monopolu un kapitāla Eiropu? Vai mēs vēlamies tādu Eiropu, kurā teikšana ir tautām, vai varbūt uh, tikai Vācijai un Atlantijas blokam? Vai mēs vēlamies Eiropu, kura ir neatkarīga un autonoma, nevis kalpo ASV un NATO interesēm. Es gribēju norādīt, ka manā valstī Grieķijā. Piedodiet, bet tas nav darba kārtības punkts. Un Es aicinātu jūs pārtraukt savu uzstāšanos, lai mēs varētu sākt diskusijas. Tagad pāriesim pie pirmā darba kārtības punkta gatavošanās Eirozonas samitam. Un es gribētu izteikties uh, Dēla Vedovas kungu uh, padomus vārdā. Paldies priekšstādātāji, godājumie deputāti, komisāra kungs. La presidenza per questo invito ad intervenire breve prezidentūras vārdā es gribēju jums pateikties par to, ka jūs lūdzāt man īsumā pastāstīt par gatavošanos Eirozonas samitam. Augusta Eiropa padome uzskatīja, ka oktobrī būtu vērts noturēt šādu samitu, lai apspriest ekonomisko situāciju, bet es gribēju uz, uzsvērt, ka diskusijas par eiro pašlaik ir pāragres. Man ir liela cieņa pret jūsu kā deputātu viedokļiem. Tomēr samits pagaidām vēl nav sasaukts formāli un nav noteikta arī tā darba kārtība. Un varbūt, ka mēs varam par to detalizētāk parunāt oktobrī, kad būs pieejama mm, plašāka informācija par gatavošanos šim samitam. Es tikai gribēju uzsvērt, ka Eirozonas samita priekšsādātājiem ir pilnvaras sagatavot samita darba kārtību kopā ar komisijas priekšsādātāju, nevis nepastarpināti ar Itālijas prezidentūru. Un ņemot to vērā, es negribētu te īpaši steigties notikumiem pa priekšu runājot par darba kārtību. Izteikšos ļoti īsi darba kārtība Eirozonas samitā varētu uh, skārt uh, atveseļošanās impulsu zudumu un uh, lēnāku ekonomisko atveseļošanos. Un turklāt mēs gribētu par to runāt augstākajā līmenī, lai nodrošinātu, ka atveseļošanās notiek saskaņā ar esošo situāciju un Eirozonā tiek veicināta nodarbinātība un izaugsme. Un, ja Eiropas pilsoņiem ir cerības, kas ar to saistās, es ceru, ka mums izdosies tās piepildīt. Un visās dalībvalstīs, kurās tiek izmantota vienotā valūta, ir jābūt veiksmīgam politikas līdzsvaram, ir nepieciešamas strukturālas reformas, lai mēs varētu uzlabot savu konkurētspēju globālajos tirgos, ir nepieciešams uh, ilgtspējīgas uh, valsts finanses un budžeti, un tiem ir jāatbilst izaugsmes uh, vajadzībai, un mums ir jāveicina uzticība finanšu sektoram, lai nodrošinātu reālu stabilitāti un investīcijas Domāju, ka pasākumi, ko veic visas eh, Eirozonas valstis eh, šajā ziņā ir veiksmīgi, un Itālija kā prezidentūra rūpīgi sako tam, lai notiktu leģislatīvas progress šajā jomā. Daudzas eh, lēmumus Eirogrupas prezidents un centrālās bankas vadītāji jau ir pieņēmuši. Pagājušā nedēļā tika izsludināta vesela virkne makroekonomisku pasākumu, kas atbilst esošajai situācijai Un, ņemot to visu vērā, mēs gatavosim arī pār, progresa ziņojumus. Un, un ceļa kārta, jo jūs to vēlaties tā saukt, ir jāsaskaņo ar to, ko ir nepieciešams darīt, lai sasniegtu mūsu mērķus. Ir jācīnās pret reālajām <coughs> problēmām. Ir jācīnās pret bezdarbu, jāpieņem izaugsmes stratēģija Eirozonā, bet, manuprāt, šeit vēl ir iespējas uzlabojumiem. Ņemot šo situāciju vērā, jūs regulāri varat sakot līdz tam, ko mēs darām, mēģinot uh, atjaunot izaugsmi un node, veicināt nodarbinātību Es labprāt uzklausīšu visu, kas jums sakāms, visus jūsu ierosinājumus. Paldies! Gracias, señor. Paldies, Dela Vedovas kungs. Komisijas vārdā es aicinātu uzrunāt mūsu eh, Katainena kungu. Godājumais priekšsādātāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi, paldies par šo iespēju jums šodien pastāstīt Eiropas komisijas viedokli par Eirozonas samita gatavošanos, kas varētu notikt 24. oktobrī paralēli Eiropadomē. Gatavošanās samitam ir sākusies eh, saulēcīgi, un tāpēc es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, kā mēs varētu sadarboties, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi, radītu darba vietas un nodrošinātu labklājīgu dzīvi mūsu pilsoņiem. Mēs eh, pašlaik saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, un tas tikai skaidri parāda, ka mums ir jādara viss, lai panāktu noturīgu, ilgspējīgu izaugsmu Eiropā un darba vietas. Komisija ekonomikas politikā redz trīs galvenās prioritātes. Neformālajā ECOFIN padomē, kas pagājušajā nedēļā risinājās Milānā, mēs noturējām ļoti auglīgu diskusiju ar finanšu ministriem par vairākiem izšķirīgiem jautājumiem. Tomēr, lai virzītos priekšu, būs nepieciešams, lai komisija, dalību valstis un jūs, Eiropas parlaments, kopīgi uzņemtos atbildību mūsu kopīgo mērķu sasniegšanu. Pirmā prioritāte ir investīcija veicināšana. Eiropa var daudz piedāvāt inovāciju ziņā, kvalificētu darba spēku, uzņēmēju darbības garu, un lai Tas viss pārvērstos uh, jaunu dibinātos uzņēmumos Eiropā ir nepieciešams veicināt investīcijas gan no privātiem, gan valsts līdzekļiem, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Mēs strādājam pie visaptvaroša plāna, kas um, skata abas problēmas puses, un to mums jādara kopīgi. Nacionālā līmenī valstis ar lielu tekošā konta atlikumu varētu turpināt uh, investēt vairāk. Šīm valstīm ir jāliek uzsvers uz investīcijām izpētē un infrastruktūrā saskaņā ar to valsts uh, izdevumu sadalījumu. Vēl ir citi Eiropas uh, avotu līdzekļiem, piemēram, Eiropas budžets un Eiropas investīcija bankai būtu jāizmanto svīras efekts, lai piesaistītu privātās investīcijas ir nepieciešams eh, stabils un eh, robusts finanšu tirgus, lai veicinātu reālās ekonomikas attīstību. Otrā prioritāte ir reformu veicināšana, kas veicina izaugsmes potenciālu, efektīvi īstenojot uh, efektīvi neiztenojot reformas, mums nebūs stabils izaugsmas un nodarbinātības. Tāpēc ir nepieciešams atcerēties, ka pieprasījums un piedāvājums viens otru papildina ir jādomā par mūsu labklājības sadarbības stiprināšanu un iespējām aizsargāt visneaizsargātākos. Nav tādu valstu, kurām nav nepieciešams reformas. Mums ir jāizmanto esošais ekonomiskās pārvaldības satvers, lai nodrošinātu struktūru, struktūrālo reformu īstenošanu Mūsu noteikumi nenozīmē, ka valstis nevar veikt reformas. Ir vairākas valstis, kas ir veikušas uh, svarīgas reformas, uh, veicot uh, būtisku fiskālo pieskaņošanu, bet ir jāraugās, lai mūsu ekonomiskās pārvaldības satvers tiktu labāk izmantots atbalstot valstis, kas veic reformas. Ir nepieciešama ilgspējīga fiskālā politika, lai veicinātu uzticību un Um, investīcijas nākotnē, jo procentu likmes um, par aizņēmumiem nepaliks tik zemā līmenī visu laiku, kad tās pieaugs, uh, valsts investīcijas būs vēl vērtīgākas un, uh, ja investīcijas netiks veiktas, tas var apdraudēt visu līdz šim pabeigto. To Visneaizsargātākās valstis būs tās, kuras eh, vissmagāk skārs jebkāda nestabilitāte finanšu tirgu, tāpēc ir nepieciešami viedi lēmumi. Fiskālā konsolidācija ir uh, krietni mazinājusies kopš valstu parādu krīzes, un tagad ir nepieciešams uzlabot valsts izdevumu kvalitāti. Vienmēr pastāv izvēle, mm, kā ietaupīt izdevuma mazināšana, nevis nodokļu paaugstināšana. Esošo izdevumu pārskatīšana var nodrošināt to, ka konsolidācija ir draudzīga izaugsmai un veicina darba vietu veidošanos. Efektīvāka un uz pilsoni orientēta publiskā pārvalde mm, ņem vērā to cilvēku vajadzības, kas, um, kuriem nepieciešama aizsardzība, bet arī veicina investīciju klimatu. Kā jau teikts pagājušās nedēļas eh, padomē, ir nepieciešams darīt vairāk, lai samie, samazinātu nodokļu slogu darba spēkam. Bet mums pašiem ir jājautā arī, kā mēs veicinām privātās investīcijas Eiropā. Ir nepieciešams nodrošināt, ka regulatīvā vide un biznesu vide uzņēmumiem ļauj investīcijas nākotnē veikt, attīstot tirgus un veidojot darba vietas. Un te es atgriežos pie sava sacītā par reformām. Eiropā ir liels izaugsmes potenciāls, bet dažās dalībvalstīs uzņēmē darbības uzsākšana nozīmē nedēļām ilgi cīnīties ar bio, birokrātisko uh, aparātu. Ir nepieciešams reformas, lai cīnītos ar esošajiem šķēršļiem, un tas noteikti nozīmē, ka ir nepieciešams, uh, nepieciešama ne tikai neordināra domāšana, bet arī varbūt uh, pārkāpšana pāri mūsu komforta zonai. Deputāti, priekšsādātāji, padomas pārstāvi Eiropa joprojām piedāvā labas uh, iespējas, bet ir nepieciešami jauni resursi izaugsmai, lai mēs kopā tālāk varētu sadarboties savstarpējas uzticības garā. Ir nepieciešami pūliņi no visām pusēm, lai nodrošinātu ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu, jo gal galā mums visiem ir viens mērķis. Nepazaudēsim to no redzes loka. Paldies! Muchas gracias, señor Katainen. Liels paldies Katainen kungam. Un tagad uzklausīsim runātājus politisko grupu vārdā un vispirms došu vārdu tautas partijas eh, grupas deputātām Balckungam. Divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem iepriekšējā Eirozonas samitā Priekšsādā uh, um, premjera izteicās skaidri par um, stabilitātes un izaugsmes faktu, un kā ETP pārstāvis es to atbalstu. Daudzi tagad prasa elastību, manuprāt, tas ir iespējams, bet uh, tikai pieturoties pie esošiem noteikumiem. Elastību ir iespējams um, izmantot tikai ārkārtas apstākļos. Uh, Tur, kur elastība līgumos ir paredzēta, tā vienmēr saistīta ar zināmiem noteikumiem, ar aktīvi veicamām struktūra reformām, nevis eh, vienkārši ar reformām, kas uh, veicina izdevumus. Tas attiec gan uz mazām, gan uz lielām dalību valstīm. Dalību valstis nedrīkst aizvērt acis uh, tā fakta priekšā, ka ir nepieciešams papildu reformas. Uh, Komisijas un ministru padomas secinājumi balstās uz visaptverošu analīzi par to, kas ir steidzami jādara, un šīs reformas ir steidzami jāīsteno, jo tās ir pamats tam, lai investīcijas būtu auglīgas un gal galā tik nodrošināta ilgspējīga izaugsme. Sešu un divu dokumentu pakotnes konsekventa piemērošana ir eh, stūrakmens politikai, kas nodrošina atbildību mūsu vēlētāju priekšā un nākamo pauģu priekšā un izaugsme ilgtermiņā, to, ka izaugsme ilgtermiņā nevar būt, uh, vienmēr veiksmīgi pierāda pagātnes kļūdas. Mēs saprotam, ka izaugsme ir iespējama arī citādi. Mēs nevēlamies to balstīt uz uh, parādiem, tāpēc mēs aizstām tādu pasākumu pakotni, kas balstās uz efektīvu līdzekļu izmantošanu, investīciju šķēršļu mazināšanu, konkurētspējas vairošanu. Un kas nāktu par labu uh, mūsu pilsoņiem, nodrošinot stabilu ekonomisko nākotni. Kā līdzlikumdevējs mēs nākotnē droši vien aktīvi iesaistīsimies šīs politikas veidošanā, lai nodrošinātu savu stabilitāti, izaugsmi un ilgtspēju. Paldies! Gracias, señor. Paldies Balca kungām un tagad uh, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā Rodrīgas kungām, bet pirms tam ir zilās kartiņas jautājums. Lūdzu. Jā. Te bija skaisti vārdi, viss jau izklausās brīnišķīgi, jūs aicinat uh, uz elastīgumu. Uh, tām valstīm, kas slikst parādos, bet jūs sakāt, parādus uh, nevajag, nepieciešams reformas, bet uz kādas planētas tad jūs dzīvojat, ja mēs redzam, ka tie pasākumi, kas ir uzsākti vai nav uzsākti, visās uh, krīzes valstīs ir cietuši neveiksmi. Krīze, protams, nav beigusies, tāpēc gribētu jautāt, kur tad jūs redzat, uh, kā šie pasākumi ir uh, nesuši panākums, cik ilgi mums vēl šī spēlīte būs jāspēlē. Wenn Sie richtig zu Ja jūs būtu rūpīgi ieklausījusies uh, Fonš Štārkas kundze, jūs būtu mani pareizi sapratusi. Tā ir jūsu pamat problēma. Es ļoti skaidri norādīju, ka nesaspringstiet. Mēs te gribam viens ar otru diskutēt. Es domāju, ka es ļoti skaidri norādīju, ka elastība ir iespējama, bet tikai tā ietveros, mm, kāda ir priekšnoteikumi un tāpēc man nav nekādu problēmu, ja mēs to izmantojam, bet ir jāievēro esošie noteikumi. Protams, ka mēs nedzīvojam uz uh, vienas planētas, bet mm, katru dienu kaut ko cenšamies panākt, un es uh, ļoti priecātos, ja kolēģi no citām grupām arī domātu par to, uh, kā veicināt izaugsmi, kā atvest uz Eiropu investīcijas, un ja jūs sakāt, ka tas viss nenes augļus, tad jā, joprojām Eiropā ir liels problēmas, tomēr ir jāatzīst, ka atsevišķās jomās, tur, kur situācija pēdējo gadu laikā ir bijusi ļoti e, sarežģīta, mums tomēr ir e, pirmie ziediņi, kas e, ļauj cerēt uz veiksmīgiem rezultātiem. Paldies! Lūdzu, ievērojiet atvēlēto uzstāšanās laiku, jo, jo vairāk laika jūs izmantojat, jo mazāk laika paliek tiem, kur vēlas piedalīties debatēs. Lūdzu, ievērot reglamentu šajā ziņā. Pretie gadījumā man nāksies jūs pārtraukt. Un tagad, kā teica iepriekš, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā Rodrigas kungs lūdzu. Rodrīgas kundze. Paldies, priekšsēdētāja. Katainēn kungs. Es ticu, un arī mana grupa tic, ka Eiropa var kļūt par kontinentu ar nākotni un ar ekonomikas uzplaukumu nākotnē kur ir eh, nodrošināta gan sociālā kohēzija, gan ekonomikas izaugsme. Mēs tam ticam. Tajā pat laikā situācija šobrīd ir tiek raksturota ar stagnāciju, ļoti lēna tempa izaugsme, un mēs zaudējam daudz labu kvalitatīvu darba vietu. Mūsu bezdarba līmenis ir pārāk augsts, un arī nabadzības līmenis ir pārāk augsts. Un mums nevajadzētu pievērt acis uz šiem statistikas rādītājiem. Mēs tikām ievēlēti, lai nodrošinātu reālas izmaiņas Eiropā. Mēs tikām ievēlēti, lai mēs nodrošinātu galvenās prioritātes. Tas ir izaugsme, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Bet mēs vēlamies redzēt reāls risinājums. Līdz šim komisijas piedāvātie risinājumi nav darbojušies. Jūs galveno uzsvaru liekat uz struktūrālajām reformām, un jo īpaši uz darba tirgus reformām. Mēs ticam, ka reformas ir vajadzīgas, bet ne tikai darba tirgū. Tās ir nepieciešams izglītības sistēmā, inovāciju jomā un arī citviet. Bet vēl vairāk mums ir nepieciešama tāda monetārā politika, kas atbalsta izaugsmu, mums ir nepieciešama saskaņot ekonomikas politika, kas atbalsta un veicina pieprasījumu un bez tam ir nepieciešams vairāk investīciju. Investīciju, kas vērstas uz nākotnes attīstību. Tas nozīmē, ka Eiropas investīcija bankai ir jābūt aktīvai un ekonomikas un monetārai savienībai ir jāsaņem papildus atbalsts uh, no Banku Savienības un no strikts fiskālās disciplīnas. Paldies, Rodrīgas kundzei, tālāk Vai jūs vēlaties atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Priekšsādātāji komisāri Katainen, man jāteic, ka es uh, biju satriekts uh, uzklausot jūsu sacīto, kā jūs uh, nolasījāt vispārīgas frāzes uh, vienaldzīgā balsī no, no sava papīriņa, uh, frāzes, kurām nav satura. Uh, un vienlaikus jūs uh, ne, ne, nesaredzat pretrunas jūs sacītajā, jūs vēlaties no vienas puses milzīgas investīciju programmas, no otras puses fiskālo konsolidāciju, jūs vēlaties samazināt parādus un vienlaikus mm, samazināt parādu līmeni, jūs vēlaties vienlaikus gan pieprasījumu, gan patēriņa politiku. Neredzu nekādu koncepciju. Tas, ka jūs vēlaties visu vienlaicīgi, ir uh, tikai uh, apliecinājums tam, ka jūs kā kandidāts e, komisijas amatam ar vislielāko ietekmi ekonomikas jautājumā, ka jūs, jūsu sacītēm nav nekāds satura. Gribētu saprast, e, kā tas viss sasaucās ar milzīgajām investīciju programmām, kā, kā ar, ar plānu apkarot investīciju trūkumu. Gribēju atgādināt, kā Eiropa nonāca krīzē Pēc eiro ieviešanas Eiropas dienvedu valstīs samazinājās procentu likmes un valdības savstarpēji sacentās pārāk milzīgā apjomā veikt investīcijas, kuras nebija rentablas, investīcijas, kuras nenesa nekādu pēļņu. Un nu, šobrīd mēs redzam, ka procentu likmes ir vēl daudz kārt zemākas, un ja privātie investori baidās no investīcijām, tad viņi to dara droši vien tāpēc, ka šīs investīcijas nesol nekādu peļņu. Un ja privātie uzņēmēji neinvestē, jo neredz, ka tie nestu peļņu, tad ir jājautā, kā tam ir iemesli. Jūs savos ievadvārdos teicāt, ka par šiem jautājumiem lēmumi ir jāpieņem augstākajā līmenī, bet es domāju, ka Nu, šis, šim augstākajam līmenim būtu jābūt profesionālam līmenim. Ir jādomā, kur ir lielākās uh, ekonomikas kapacitātes, jo Eirozona neizkļūs no krīzes, kamēr pastāvēs eiro. Paldies! Gracias. Gracias. Paldies! Vispirms gribētu norādīt, ka jūs pieprasījāt zilās kartītes jautājumu Rodrīgas kungam, tādēļ es devu jums vārdu, bet jūs vienkārši nācāt klajā ar savu uzstāšanos. Tātad. Vai Rodrīgas kungs atbildēs uz šo jautājumu? Jā, es eh, gribu piekrist teiktajām, un man šķiet, ka šī runa nebija tā sliktākā, bet vai jūs esat domājuši par labākajiem veidiem, kā panākt to, par ko jūs runājāt? Vai jūs piekrītat, ka vajadzētu cilvēkiem ļaut pašiem eh, šo mērķi sasniegt, um, samazinot regulējumu? Rodrīgas kundze, lūdzu, vai atbildēsiet? Man ir jāsaka, lai arī mēs atbalstam uzņēmē darbību kas ļautu nodrošināt vairāk izaugsmas Eiropā un jauns darbvietas, un mūsu viedoklis, kā to panākt, ir savādāks, jo mums šķiet, ka to mēs panāksim nevis atsakoties no eiro, bet gluži pretēji mums vajadzētu pabeigt izveidot ekonomikas un monetāro savienību, lai dot iespēju visām dalību valstīm atjaunot ekonomikas izaugsmi un samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības, kādas ir. Mums ir nepieciešama īsta banku savienība, ciešāka sadarbība un koordinācija Eirozonā, iestrādājot sociālo dimensiju Eirozonā, un mums ir nepieciešama reāla fiskālā disciplīna, lai mēs varētu dot iespēju investīcijām. Tā kā mē, mūsu viedokļi atšķiras tajā, kā nodrošināt priekšnosacījums reālai izaugsmai un darbietu radīšanai Eiropā. Paldies! Paldies Rodrīgas kundzei! Jāža kungs! Alta grupas vārdā. Jā, paldies priekšsētājs, neuzdošu zilās kartītes jautājumu, bet es uh, gribētu atgādināt, ka SAO pirmdien mainīja savas prognozes Eirozonai, samazinot uh, paredzēto izaugsmi Eirozonā, samazinot to līdz 0,8%. Un mēs redzam valstis Eirozonā, kam nāks realizēt ļoti sarežģītus taupības pasākumus, piemēram, Īrijai, Grieķijai un Portugālē. Šo pasākumu ietekme uz uh, valstu iedzīvotājiem ir acīm redzama. Un, un dažās lielās eirozonas valstīs, kā Francijā un Itālijā, mēs redzam satraucošas tendences, jo šo valstu ekonomikas pamazām ieslīgst grūtībās. Gribētu vēcāt, vai Eiropas Savienības fiskālie noteikumi strikti ir jāievēro tikai relatīvi mazām valstīm, bet eh, attiecībā pret lielākām valstīm šīs normas tiktu interpretētas elastīgāk. Vai arī komisija eh, tomēr grasās nodrošināt konsekventu pieeju? Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai noteikumi attiektos vienādi uz visām Eirozonas valstīm, lai uzturētu uzticību Eirozonai. Eirozonā pieņemtie lēmumi nenovēršam ietekmē situāciju dalībvalstīs, kas nav Eirozonā, un ko jūs darīsiet, lai Eirozona nebūtu kā izolēts valstu bloks, lai Eirozonas valstis domātu par uh, Um, to, kādas sekas um, viņa darbība atstāja uz ārpus Eirozonas esošajām valstīm. Paldies! Paldies! Goja grupas vārdā Matieša Škundze. Paldies! Visam ir jāmainās, lai viss paliktu tāpat. Lampedūzas kungs kādreiz tā teica. Tas varētu būt mūsu moto Mums ir tā sauktās struktūrālās reformas, un rezultāts ir vienmēr slikts, ekonomiski katastrofa. Un eirozona var sabrukt. Trūkst investīciju, nodarbinātībā ir problēmas. Mums ir nepieciešama pilnīga alternatīva. Priekšlikums praktiski ir viens un tas pats - vairāk taupības, konsolidācijas vai tad tas veicinās izaugsmi? Taupība neveicinās nodarbinotību, pilnīgas muļķības. Kā tad mēs varam veicināt izaugsmi un nodarbinātību? Rezultātu taču nav. Un pilsoņi Eiropā arī vairs tam netic. Cilvēki saka, ka jāmaina politika, bet rezultāti būs katastrofāli, kā vienmēr. Tātad mēs šeit nerunājam par patiesību, mēs runājam par to, ka rezultāti kļūst arvien sliktāki. Daži fanātiķi Eiropā domā, ka jāceļ visi likumi, ka nav nekādu likumu nodarbinātībā un tirgos, ka tas varētu novest pie laba rezultāta, taču tas ir kļūdaini, un cilvēku pacietība iet uz beigām. Varbūt, ka viņiem jāpārceļas uz citu kontinentu, Lamberts kungs zaļo grupas vārdā. Priekšsādātāji, pirmā lieta, kas mani pārsteidz, ir tas, ka komisārs uh, uzskata, ka nav nepieciešama steidzama rīcība. Mums ir 25 miljoni uh, bezdarbnieku, ceturdaļa cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa, bet uh, tiek plānots samits un vēl neviens nezina, kāda būs tā darba kārtība. Tad, tad izskatās, ka steidzamības nekāds nav Katainēna kungs. Es eh, šos vārdus dzirdu jau divus, trīs, četrus gadus. Ir nepieciešams struktūrālās reformas, to mēs zinām. Ir nepieciešams samazināt valstu izdevumus un darba spēka izmaksas. Bet uh, jūs sakāt, ka šīs, uh, manuprāt, šīs uh, struktūra reformas vairāk uh, skars trūcīgākos iedzīvotājs lāņus, nevis turīgākos. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams struktūrāls reformas, bet ne tādas, kā piedāvājat jūs. Mēs vēlamies investīcijas, lai padarītu Eiropu par um, kontinentu, kas uh, veiksmīgāk izmanto resursus, enerģiju un ir vienkārši līdzekļi, vienkārši tikai jālās tos izmantos. Pirmais eh, mērķis būtu izmantot eh, saistošus mērķus. Jūs, eh, nesat, jūs esat noteikuši saistošus mērķus klimata mm, jomā, enerģijas jomā un tie uzņēmumi, kas strādā šajā jomā mums saka, ka tad, ja saistošu mērķu nav, nekādas investīcijas tur netiks veiktas. Otrais jautājums ir sakārtot fiskālās sistēmas. Jūs sakāt, ka tas ir dalība valsts jautājums. Nē, to ir jādara kopā. Šobrīd mūsu nodokļu sistēmas ir sociāli netaisnīgas, kontraproduktīvas, un, un tāpēc mēs nevaram tā turpināt. Ja jūs vēlaties, lai nodokļu sistēma veicinātu investīcijas, tur ir jā, jā, jāveic pārmaiņas. Un treškārt, lai mēs būtu atvērti investīcijām, neceriet, ka visi, visa likviditāte tiks uh, ieguldīta uh, finanšu, sist, eh, drīzāk finanšu sistēmā nekā reālajā ekonomikā. Uh, No kurienes, kur tad šodien atrodas šī finanšu likviditāte? Tā finansē pasākumus, lai pārņemtu aktīvus, lai kur tie arī atrastos un netiek ieguldīta ekonomikā, jo patiešām ir daudz vienkāršāk gūt ieņēmumus, spekulējot, nestrādājot. Un e, finanšu investori vienkārši neiegulda reālajā ekonomikā, jo tas saistās ar riskiem. Uh, un tam līdzīgi. Lūk, tādas reformas mēs vēlamies. Jā, arī struktūrāls reformas, bet ne tādas, kā piedāvājat jūs. Paldies! Paldies! Paldies, Paldies Lambert kungam! Zilās kartas pieprasījums, vai esat gatavi atbildēt? Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka devāt man iespēju izteikties un paldies par uh, Lambēra kunga kaismīgo runu. Es esmu universitātes profesors un es gribētu aicināt, lai jūs man paskaidrojat, kā ieguldījumi enerģijas nozarē veicinās Eirozonas labklājību. Varbūt pavisam īsi. Priek, kungs, es neesmu, protams, jūsu students, jūs varbūt esat uh, profesors, bet es esmu 20 gadus nostrādājis biznesā un, un uh, guvis arī profesionālu pieredzi parlamentā. Vai jūs nepārsteidz uh, tas, ka Katainēna kungs saka, ka uz investīcijām balstīta investi ekonomika nodrošina mm, labklājību, patēriņu, un, bet tad, ja jūs investējat un mēģinat to darīt uh, inovatīvā jomā, piemēram, enerģijā, jūs uh, radāt pievienoto vērtību, bet uh, vē, no konkurētspējas viedokļa jūs esat priekšā citiem valsts, citām pasaules valstīm. Es uh, aicinu, lai Eiropa meklētu uh, risinājums pati, kā samazināt enerģijas patēriņu, nevis pirktu šos risinājumus no citām valstīm, no Brazīlijas vai ASV. Un ja jūs vēlaties iedarbināt ekonomiku, balstoties uz investīcijām spekulatīvos darījumos, tad, manuprāt, tas uh, nākotnē vairs nestrādās. Senjor Lambert, vēl kāda zilā karta, vai ņemsiet to arī? Paldies. Lambēra kungs. Es, protams, novērtēju to, ka jūs vēlaties zaļu ekonomiku un ilgspējīgu attīstību, bet vienīgais jautājums, kas man rodas, kuru es gribētu jums uzdot, vai būtu iespējams, nemainot uh, Eiropas centrālās bankas politiku, tas būtu iespējams, vai ir nepieciešams kvantitatīvā atvieglināšana, lai mainītu monetāro politiku, jo pastāv uh, liela investīcija programma, kuru šobrīd eh, cita starpā piedāvā komisija, un tāpēc es gribētu zināt, kā tā tiks finansēta. Manuprāt, eh, nebūs iespējams to izdarīt 300-400 eh, miljārdu apjomā, veicot kvantitīvo atvieglošanu. Runājot par jūsu uzdoto jautājumu, ir zinām pie pasākumi, un jau tagad uh, notiek zināma uh, kvantitatīvā atvieglino, atvieglināšana ir eh, jāveic pasākumi, mm, lai šīs investīcijas būtu rentablas, bet es gribēju teikt, ka Eiropā jau necieš no pieejama kapitāla trūkuma. Problēma ir tajā, ka šis kapitāls netiek investēts tur, kur tas būtu nepieciešams. Mēs redzam, ka tas tiek ieguldīts nekustamajos īpašumos Parīzē, Londonā, Briselē un akciju tirgū, bet mēs vēlamies, lai pieejamā likviditāte tiktu pārvirzīta uz produktīvām investīcijām, kas uh, rāda papildus likviditāti. Nu, protams, um, jādomā, kā to atrisināt, bet uh, vispirms ir jādomā par to, lai pārvirzītu pieejamo līdzekļu ieguldīšanu, nevis par to, kur meklēt jaunus līdzekļus. Šobrīd Eiropa neveic optimālas investīcijas. Paldies! Paldies. Señor Bali, en nombre del Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa, dispone de un minuto. Grazie. Vien minūte. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā komisārs Katainens norādīja, mums jākonsolidē mūsu banku sistēma. Tas ir kritiski svarīgs jautājums, jo mēs redzam, ka Eiropas centrālās bankas procesi ar miljardiem īsti nesas, ne, nesasienas ar uh, reālo ekonomiku. Varbūt, ka mums ir jādomā par ilgtermiņa finansu operācijām, jo, ja mēs runājam par šiem noteikumiem, tad īsti nav skaidrs, kā tas realitātē izpaudīsies Šeit nav tieša saiknes ar reālo ekonomiku, tādas sasaistes. Mums ir finansu sektorā ļoti skaidri jāredz, kas tur notiek, lai bankām būtu pieeja likvīdiem līdzekļiem, kas saistās ar ekonomiku, to, ko es saucu par reālo ekonomiku. Tikai šādi mēs varam iziet no krīzes. Paldies mano neatkarīgais deputāts. Jā, paldies priekšstādātāji dāmas un kungi, deputāti, komisāra kungs. Runājot par eks rezultātiem, mūsu pieredze rāda, ka kopš 2010. gada krīze Eirozonā turpinās un Jūs uh, sakāt, ka ir um, nepieciešama uh, banku sistēmas reforma un vienota valūta, bet tas neveicina reālās ekonomikas izaugsmi. Nestabils darba vietas, kas uh, cilvēkiem negarantē stabilitāti. Kopš 2010. gada ir problēmas ar bankām Kiprā, un tas norāda, ka visa sistēma nav optimā, vai jūs saprotat, ka mm, tā ir nulles zona būtībā, nulles izaugsme, nulles nodarbinātība, zūd pirktspēja, milzīgi parādi, deficīti un par spīti visām tām dāvanām, ko bankas un centrālās valdības ir devušas banku sektoram. Nav nekādas izaugsmas, nav nekādas konkurētspējas, nekā liberālā komiteja politika ir iedzinusi sevi stūrī. Komisārs tagad runā, ka ir nepieciešams risināt deficīta problēmu, bet varbūt, ka tas ir jādara komisāram Moskovisī. Mēs uzskatām, ka Eirozona ir anomālija, kas ir pretrunā veseliem saprātam, tas pats attiecās arī uz banku sektoru, tāpēc ir jāsāk domāt par tirzniecības bilances uh, mainīšanu. Francijā šobrīd ir eh, tekošā konta deficīts. Un, ja tas pieaugs tā kā, ja parādi pieaugs tā kā tie pieaug, tad uh, tie varētu sasniegt 400 eh, miljārdus eiro līdz gada beigām. Kā dalībvalstis aprēķina? KNI. Tur tiek ierēķināti ieņēmumi no narkotika pārdošanas, no prostitūcijas, bet gribēju teikt, ka Eiropa nenonāks uz izaugsmas ceļu tā tikai slīgs dziļā krīzē. Zilā karta. Vai esat gatavs pieņemts? Paldies. Monokungs, jūs tikko teicāt, ka Jūs runājāt par ultraliberālo Eiropu, un man rodas jautājums, kādā Eiropā tad jūs dzīvojat? Es redzu ultrasociālistisku Eiropu, Eiropā, kurā visiem kopīgi parādi, kurā mm, tiek uh, priv, uz visām valstīm veidota kopīga bezdarba apdrošināšanas sistēma. Ko tad jūs saprotat ar liberālismu? Ja Eiropa būtu liberāla, man tas tikai patiktu. Okay, adelante. Oui, monsieur. Euh... Jā, Eiropa nav liberāla, tā ir ultraliberāla. Un tāpat kā vispasaules ekonomiskais modelis, kuru mums uzspiež anglosakšu sistēma, protams, mēs atbalstam uh, liberālismu nacionālā līmenī un protekcionismu starptautiskā līmenī bet uh, jūs redzat, kādā Eiropā šobrīd cilvēki ir spiesti dzīvot bezdarba Eiropā, nestabilā Eiropā, vai tāds ir jūsu ekonomiskais modelis? Una segunda tarjeta. Paldies. Otra zilā karte. Gravinīkums. Es uh, dzirdēju, ka jūs runājāt par Eiropu, kādu jūs nemīlat. Bet uh, atbildību Eiropā mēs dalām visi - parlaments, komisija, padome. Lūk, mans jautājums, kāds tad ir jūsu priekšlikums, jo kritizēt ir viegli, bet es nedzirdēju, ka jūs piedāvātu risinājumus. Grafīnī kundze, mēs vēlamies uh, nāciju Eiropu, kura veido tautu bagātības, nevis svairo uh, Eh, privāto banķieru un multinacionālo uzņēmu bagātības. Mēs vēlamies sistēmu, kas cilvēkus dara laimīgus, un mēs piedāvājam vienkārši risinājumu tādu pašu kā lielās pasaules vāras - Anglija, Japāna, Ķīna. Tās izvē, izvēlas nacionālo politiku, izmanto monetāro politiku, nevis uh, ļauj visu diktēt uh, ba centrālajām bankām. Mēs vēlamies tādas pašas priekšrocības, tādas pašas risinājumus, uh, nododot vāru nacionālajām valdībām. Un tāds būtu risinājums, lai atjaunotu līdztiesību starp pilsoņiem un um, garantētu tautas labklājību. Jum. Trešā zilā karte. Gribu atgādināt jums, ka mēs, mūsu darbs ieilgst. Pāriesim pie nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man nav tik pesimistisks skats uz dzīvi kā iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka eiro izdosies. Tagad būtu jādara divas lietas eirozonai un 28 dalību valstīm. Mums ir jāievēro mūsu pašu noteiktie mērķi, lai stiprinātu un stabilizētu eirozonu un mums ir jāsamazina deficīti, vienalga, kur tie būtu. Es esmu valstī, kura nāk no valsts, kurā ir bijuši liela samazinājuma, runājot par pieejamiem naudas līdzekļiem, un pacelti tika arī nodokļi. Taču īrijā IKP pieaugums ir viens no lielākajiem Eirozonā. Pat tajās valstīs, kurās tiek veikts lielas reformas, var kļūt par produktīviem ekonomikas modeļiem, ja tas tiek darīts. Trīs lietas. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, ka mēs samazinājām, samazinām nodokļus uz darba spēku. Ja ir 11% bezdarbnieku, liekot lielus procentus uz viņu ienākumiem, ir nepareizi. Mums ir nepieciešams vēlreiz palaist biznesa iespējas 20% samazinājumu ieguldījumu jomā, kā es saku, Dragī pēdējo piecu gadu laikā. Tas ir jāpanāk vēlreiz. 50% uzņēmēji nespēja saņemt naudu no bankām īrijā pēdējā laikā. Tam jāmainās. Un beidzot, es piekrītu komisijas priekšlikumā runājot par kapitāla tirgu vienotību Eiropā. Ir ļoti svarīgi, ka mēs pie šī uzdevuma ķeramies klāt jaunam finansējumam ir jābūt pieejamām. 60% no jaunajām darba vietām Amerikā kopš krīzes sākuma nāk no biznesiem, kas tai laikā pat neeksistēja. Eiropas un Eirozonas nākotne ir atkarīga no izaugsmes. Paldies! Heizkungam! Ja jūs runājat ilgāk, tad citiem būs mazāk laika. Tas taču jāsaprot. Kolēģi, komisija mums saka, ka tā nav, ne, tās rīcībā nav sudraba lodes. To mēs zinām, to viņi jau vairāk kārt ir teikuši. Komisāra, tas, ka jums nav sudraba lodes, uh, Tas tomēr nepaskaidro, kāpēc jūs eh, vairāk nekā piecus gadus šaujat nepareizā virzienā. Komisijai ir jāpastāsta, kā tā vēlas eh, rīkoties attiecībā uz veselo saprātu ekonomikas jomā. Iekšējā tirgu valātas, valotas savienībā mm, reakciju ir iespējams eh, panākt tad, ja visas dalībvalstis valstis attīstās līdzīgā virzienā. Tagad jūs mums piecus gadus uh, skaidrojat, kā kopīgiem spēkiem samazināt budžetus. Varbūt jūs uh, sāksiet kaut kad skaidrot arī, kā mēs kopā varam investēt. Šodien ir pareizi runāt par investīcijām. Beidzot, arī komisija ir pielēcis, ka Eiropā trūkst investīciju, bet kā jūs paskaidrosiet dalību valstīm, kāds būtu šis kopīgais virziens, lai mēs kopā varētu nodrošināt uh, mm, Eiropas pievienoto vērtību, veicot investīcijas. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. ASV mūs nesaprot, ķīnieši mūs nesaprot, amerikāņieši nesaprot, nu, tie, to, ko mēs darām, pat Frankfurta nesaprot, Eiropas centrālā banka. Varbūt uh, ir jādomā par kreatīviem risinājumiem, jābūt drosmīgiem, lai glābtu Eirozonu, un es ceru, ka uh, padomes prezidentūra iekļaus darba kārtībā uh, Mm, šo kopīgo investīciju veikšanu, gatavojot um, samita darba kārtību. Ir pēdējais laiks to darīt. Paldies Bulman kungam. Zilā karte. Vai pieņemsiet? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, gribētu jautāt, esmu no Lietuvas, un Lietuvā mums drīz būs eiro, nākošais gadu jau. Un ir svarīgi ievērot māstriktas kritērijus, taču starp šiem kritērijiem nav kritērijas par minimālo algu. Cilvēki taču grib just, ka valdība pa viņiem parūpējas. Es domāju, ir kāda problēma ar tulkojumu, saka palīgs. Tulkojuma problēma? Tā būs jāatrisina. Jūs runājat par problēmām, kas jāatrisina, ir arī tulkošanas problēmas, kas jāatrisina. Es pārstāvu valsti, kas no 1. janvāra nākošajā gadā ieviesīs eiro. Kā jūs zinat, lai ieviestu eiro, valstī ir jāatbilst māstriktas kritērijiem. Taču starp šiem kritērijiem nav minimālās algas nosacījuma. Valstī taču ir jārūpējas par saviem cilvēkiem. Es domāju, ka būtu ļoti taisnīgi paredzēt. Jūs runājat ar komisāru, bet zilā karte ir attiecinām uz iepriekšējo runātāju. Jūs Jums vajadzēja runāt ar Bulmanu kungu, nevis ar komisāru. Priekšstādātāji, jebkurā gadījumā es vienalga esmu gatavs atbildēt uz godāmā kolēģa jautājumu. Ja mēs pieļausim šeit tik daudz uh, zilo kartīšu, varbūt ir jādomā, vai tam ir jēga. Un tad man būtu jāiekļauj vēl viens ļoti pamatots jautājums. Kolēģim, protams, ir taisnība, būtu daudz labāk, ja mēs dzīvotu tādā Eiropā, kur pastāvētu uh, konkrētas vienošanās par to, ka katrā valstī tiek noteikta piemērota minimālā alga, kas uh, tiek garantēta katram darba ņēmējam, kas garantē to, ka viņš var izdzīvot ar to, ko nopelna, un ka viņiem nav jā, jāsaņem kaut kāda papildus pabalsta. Mana politiskā grupa S un D uh, par to cīnās. Mēs varam šo priekšlikumu tikai virzīt tālāk uz komisiju padomu. Mēs varam par to vienoties kaut arī rītdien no rīta. Es ļoti atbalstu šādu priekšlikumu. Paldies, Mārcis Kungam! Komisāra kungs, no tā, ko es dzirdēju, Ne jūs, ne komisija nav nākuši pie secinājuma par situācijas būtību. Kāpēc ir miljoniem bezdarbnieku? Varbūt, ka modelis, ko izmanto Eiropas komisija, lai pārvarētu krīzi, nebija pareizais. Es domāju, tas nebija pareizais. Taupība, deflācija, ir negatīvi jēdzieni. Tagad Eiropā ir daudz bezdarbnieku. Modelis konkurences spējas jomā balstās uz algu nospiešanu uz leju. Konkurētspēja nozīmē, ka Eiropā ienāks Ķīnas algas. Nē, mums ir jāiet pretējā virzienā, mums ir jāiegulda tehnoloģijās izglītībā, bet to jūs nevarat darīt, jo, ja ir tik saspriegta fiskālā politika, tad šādi izdevumi nav iespējami, un jūs radat jaunas problēmas dienvidu valstīm, Grieķijā, piemēram, tā ir katastrofāla, pusotra miljona bezdarbnieku, tūkstošiem cilvēku ir nonākuši nabadzībā, tūkstošiem uzņēmumi ir beiguši savu eksistenci, Grieķijas ekonomika ir sagrauta. No tā jums vajadzētu izdarīt secinājums un mainīt virzienu. Kamēr šī situācija turpināsies, mēs nevarēsim runāt par nākotni. Jūs un Trojka esat atbildīgi par to, kas notika Grieķijā un citās dienvidu valstīs. Paldies Mariešu kungam. Zilā kārte. Jākonceli kundze. Mikrofons arī. Man tagad ir ieslēgts mikrofons. Būtu ārkārtīgi jauki, ja eh, ar parlamenta pilnvarām mēs sagatavotu kādu priekšlikumu. Es dzirdēju tikai kaut kādus tematiskus piedāvājumus, bet neko konkrētu par to, kā būtu jārīkojas. Nekāda risinājuma netiek piedāvāta. Tāpēc es gribēju jums jautāt, kāds ir jūsu politiskās grupas priekšlikums par to, kā radīt izaugsmi un nodarbinātību? Adelante. Paldies! Mūsu priekšlikums ir tik izskaidrots arī iepriekšējās runās Lukskunga teiktajā un citās. Mēs uzskatām, ka sekojot šai politikai, ko piekopīja komisija, deflācija un taupība, mēs nevarēsim iziet no situācijas, no krīzes, bankas, bankrotē cilvēki ir bez darba, nauda neieplūst reālajā ekonomikā. Eiropa vienkārši iznīcina dienvidniekus. Mums ir nepieciešama nāciju Eiropa, nāciju valstu Eiropa, kas dotu mums iespēju pārvarēt šo situāciju. Gerērā kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Izmantot zilo karti ir iespējams visiem parlamenta locekļiem, uzstādot jautājumu par iepriekš teikto. Es nesaku, ka šāda tiesība nedrīkst pastāvēt, taču mums ir jāuzmanās, kā mēs to lietojam. Mēs sākam mainīt mūsu runas laiku, tāpēc, ka ir tik daudz zilo karšu. Jūs samazināt iespēju cilvēkiem izteikties paredzētajā laikā Un tad viņiem vienīgā iespēja paliks runāt brīvā mikrofona struktūrā. Tātad ļoti uzmanīgi ļaujiet cilvēkiem runāt. Es domāju, ka mēs esam piesardzīgi un nevairāk par divām zilajām kartēm saistībā ar katru runātāju. Tāds taču ir likums Bet nav jau tik svarīgi, kāds ir likums, bet kā mēs to izmantojam, Papadopoulos. Dāmas un kungi, jūs esat šeit atnākuši ar tukšām rokām. Prezidentūras locekļi, kur tad ir šīs pārmaiņas, ko jūs mums solījāt jūlijā? Kur ir izaugsmas politika? Katainēna kungs, kur ir ieguldījuma problēma? 300 miljārdu, ko apsolīja Junkers. Mēs pat neesam dzirdējuši par skaidru izaugsmes samita datumu. Taču Merkeles ekonomiskā saprātu sāk apšaubīt viņas cilvēki. Dragī kungs lēnām sāk runāt par kvantitatīvo atvieglojumu, Šoibla kungs, protams, tam pretojās arī OECD. Kurja kungas vadībā, kurš ir neoliberāls, saka, ka vajadzētu kaut ko mainīt. Francija vienpusīgi saka, ka pēc diviem gadiem atbilst atbilst uh, stabilitātes paktam, bet no jums mēs dzirdām veco stāstu. Uh, un vispārīgas frāzes. Tā pašā laikā ir 30% bezdarbs jauniešu vidū manā valstī, un mums ir stagflācijas draudi. Paldies! Gigaldkungs. Jā, godājumie padomis pārstāvi Katainēna Komps Man jāteic, ka pirms uh, šīs diskusijas es jau biju tik vīlies, jo vasarā mēs piedzīvojām ievērojami ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un redzam, ka eiro šobrīd netiek veiksmīgi vadīts, um, pārvaldīts un neveiksmīgi funkcionē. Uh, vasarā ECB mēģināja te atkal pārlikt pāri grāvem, veikt pasākumus, lai novērstu tālāku sabrukumu bet kopš eh, diviem gadiem mums ir četru priekšsādātāju priekšlikumu labākai Eirozonas pārvaldībai, integrācijai, demokrātiskai leģitimitizācijai, dažādu politiku koordinācijai, bet no tā es neko šeit nedzirdu. Tā vietā mēs tikai redzam uh, pārcelšanas tādu loģiku. Uzreiz pēc samita tika runāts par personālu un ārpolitiku, un um, tagad jūs pat nevarat pateikt, kad notiks uh, nākamais samits. Uh, Un tas uh, notiek situācijā, kad ekonomikas situācija ir tik slikta. Tāpēc uzņemieties atbildību, īstenojiet sen izstrādātos plānus, lai Eirozonā nodrošinātu to sadarbības apjomu, kāds ir nepieciešams. Tad eiro arī veiksmīgi funkcionēs. Kaut gan šodien jūs neko tādu nepiedāvājat, tikai jūs savus vecās programmas. Paldies! Oflīna kungs! Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāja vietniekungs. Eirozona varbūt nav sabrukus, bet tā ir izgāzusies, jo katrs ekonomikas politikas lakmus tests ir, vai tā rada izaugsmi un labklājību, un eiro tas nav izdevies. Itālijas ekonomika, valsts, kas ir eh, slavena ar eh, modes zīmoliem, autobūvi un cilvēku vēlmi dzīvot krāšņi, pēdējā desmit ar, pēdējos desmit ar pusi pusgados ir slīdējis tikai uz leju. Mēs zinām, ka Tainēn kungs, kāpēc tas tā eh, ir noticis, tas ir tādēļ, ka Dienvieda Eiropas valsts nevar nodrošināt pietiekam ražīgumu, tāpat kā šādus indikātors sāk uzrādīt Vācija. Uh, un vai nu ir jānosaka atsevišķas procentu likmes valstīm atkarībā no to um, rūpnieciskā ražīguma līmeni, vai arī eirozona sabruks. Valstīm ir nepieciešama ekonomikas pašnoteikšanās. Jūs esat ieslēguši tās deflācijas žņaugos. Kauns jums! Gracias. Senor Bonan. Lielas paldies, Bonamo kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu vērsties pie komisāra Kātainēna, jo eh, no tā, ko viņš sacīja, eh, es sapratu, ka viņš runā ar pilsoņiem savā valstī, piemēram, ar uh, Somu uh, pirmās formulas uh, sacīkšu braucējiem, kas uh, saņem miljonus. Es esmu mērs ļoti nelielā pilsētiņā, uh, Un es uh, nedēļas nogalē dodos uz tirgu, redzu, ka tur ir galds, krēsli, un tur es arī runāju ar cilvēkiem. Es redzu, ka cilvēki vēlas naudu, vēlas darbu. Šī Eiropa pašlaik uh, situācija ir padarījusi dramatisku. Mm, varbūt jūs uh, runājot tā nedaudz brīvi sakāt, ka ir nepieciešams, bet jūs ja jūs raugāties, kāda ir situācija pie mums, tad jūs redzēsiet situāciju pilnīgi citādi. Jūs nerunājat ar vienkāršiem cilvēkiem, bet gan ar lielajiem birokrātiem, baņķieriem, kas ir iznīcinājuši Eiropu, kas ar 10-13% lielām procentu likmēm izsniedz kredītus uzņēmumiem, tos nospiežot uz ceļiem. Tagad runātājs tika pārtraukts. Mm-hmm. Mēs jau esam pazaudējuši ļoti daudz laika. Tagad vārds nākamajam runātājam Kirsus kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka jā, reformas ir nepieciešamas, jo bez reformām Eiropas Savienība tiks um, iznīcināta. To izdarīs ASV, Ķīna un citi ietekmīgi konkurenti. Uh, Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama arī zinām fiskālā stabilitāte, jo pretējā gadījumā mēs nokļūsim parādu melnajā caurumā. Un um, ko tad mēs piedzīvojam šobrīd Grieķijā? Es domāju, ka ne jau tās ir memoranda politikas sekas, bet tās kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši 2009. un 2010. gadā. Mēs uh, neuzlabojām konkurētspēju, mēs uh, ne, nedarījām tā kā vācieši, gatavojot izaugsmas programmu, bet gan tikai tērējām naudu. Tāpēc ir nepieciešams domāt eh, par to, kā labot šīs politikas sakas. Manuprāt, tas ir pareizi. Un jādomā par to, kādu mēs vēlamies Eiropu, cik spēcīgai tai jābūt. Vai mēs vēlamies inflāciju 0% apjomā vai 2% apjomā, vai mēs vēlamies uh, stingru vai vienkārši vieglāku fiskālo politiku. Nav tāda automātiska risinājuma visām problēmām. Un visbeidzot, es gribēju iebilst dažiem eiroskeptiķiem, it īpaši vāciešiem, kuri vēlas Grieķiju atstāt likteņa varā. Viņi nesaprot, ka tad, ja mēs iekļūsim šajā parādu melnajā caurumā, mēs parāsim sev līdzi arī aizrādes un vāciešus. Ferēras kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Komisāri, kolēģi, ir skaidrs, ka Eiropa ir eh, vadījusies pēc tautības politikas koordinēti un dogmatiski, un tas ir kļūst par iemeslu recesijai. Tai sako arī deflācija, tātad situācija kļūst aizvien smagāka. Sešus gadus kopš 2008. gada krīzes nekādus brīnumus neesam piedzīvojuši, pilnīgi pretēji. Bezdarbs pieaug, parādās recesija, pieauga nabadzība un līdzekļi vairs neieplūst reālajā ekonomikā. Un šī krīze vairs nav globāla. Paraugieties uz ASV, viņi no krīzes ir izkļuvuši, bet krīze Eiropā joprojām ir. Mums ir ārkārtas situācija, ir jāmaina politika. Eiropas centrālā banka ir izsmēlusi visus eh, resursus, kas bija tās rīcībā, bet es skatos, kā likviditāte uzņēmuši nav atgriezusies. Bankas eh, nemēģina gūt, uh, izsniegt kredītus uzņēmējiem. Uh, Ir jāmaina politika, jāraugās, lai vārdi pārvērstos darbos, lai mēs te tukši nepļāpātu. Ir nepieciešama jauna sistēmas arhitektūra, ko varētu piedāvāt komisija, bet redzu, ka daži tās elementi reāls izmaiņas nepieļauj. Ir nepieciešams uh, uzklausīšanu laikā saņemt uh, paskaidrojums, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka programma atšķirsies no esošās un lai nodrošinātu to, ka Eirozona dzīvo saskaņā ar realitāti. Tas jādara steidzami. Liels paldies, Ferēras kundze, Zemnīnī kungs. Liels paldies, priekšsādātāji, Zemnī kungs. Itālijā ir kritiķi, kas kritizē Renci valdību un viņiem tiek pārmests, ka viņi nav komponenti Eh, kompetenti, bet um, Katainēna kungs, es gribēju teikt, ka jūsu attieksme pret Eiropas pilsoņiem ir tāda, ka viņi ir upurjāri, kas tiks upurēti uz uh, Eiropas altāra. Mm, kad jūs sapratīsiet, ka jūsu rīcība ir neveiksmīga, ka jūsu rīcība krīzes risināšanā uh, nav neko devusi pilsoņiem un, valsts, un sabiedrībai, ka tā ir tikai iepludinājusi naudu bankās. Varbūt jādomā par solidaritāti, nevis uh, taupību. Un tie būtu jautājumi, par ko būtu jārunā nākamajā samitā. Jūs uh, nedomājat par to, ka cilvēkiem nav darba, nav mājokļu, bet uh, varbūt jums ir jārunā ar cilvēkiem tā, kā es to daru katru nedēļu un tad jūs uh, varēsiet atgriezties mājās, paskatīties uh, spoguli uz sevi un uzdot jautājumu, vai jūs darat pareizi. Lielas paldies! Un tagad Zariona Polus kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας θυμίζω ότι... Λίγος παλδίς πρίξανάτα. Πάρα το λόγο επί σοβαρού διαδικαστικού προβλήματος. Gribēju jums uh, atgādināt, ka es lūdzu Uh, iespēju izteikties par uh, reglamenta punktu un um, joprojām gaidu šo iespēju. Īsi pirms Eirozonas samita tā vietā, lai domātu par izaugsmi, mēs runājam par um, aizvien dziļāku kapitālismu krīzi. Partiju gaidas to partiju gaidas, kas šai politikai piekrīt, nedrīkst ignorēt faktu, ka Dragī kunga sacītais par kvantitatīvo atvieglināšanu neko nedos tad, ja valdīs dzelžaina disciplīna, bezdarba situācija neuzlabosies, taisnīguma situācija neuzlabosies, kapitālisti tikai gūs pēļņu. Uh, jo jūsu politika iznīcina visu, ko strādnieki līdz šim bija panākuši. Tā iznīcina izglītības sistēmu, sociālā, sociālo pabalstu sistēmu un šīs maizes drupatiņas, ko jūs nometat strādniekiem, iegrūž viņus tikai vēl dziļāk nabadzībā, kaut arī jūs piedāvājat uh, elastīgāku pieeju, lai veicinātu nodarbinātību. Šī sistēma ir sapuvis, to nav iespējams glābt. Tā var radīt tikai bezdarbu, nabadzību un karu, un vienīgā cerība strādniekiem ir šīs sistēmas gāšana. Zilā kartīte, vai pieņemsiet? Paldies, priekšsādātāji. Rangēlkungs saka, gribēju pateikties padomas pārstāvim komisāram. Dar, neste arranque da nova komisija. Ir skaidrs, ka šobrīd ir prioritāri jā, jāskata šis komisijas priekšlikums par nodarbinātības aicināšanu un izaugsmu. Protams, visām Eiropas uh, valstīm ir jāpatur uh, prātā, uz kādiem nosacījumiem tās iestājās Eirozonā, proti to, ka ir jānodrošina izaugsme un nodarbinātība. Tā ir praktiska. Tā ir praktiska politikas realitāte, un tas ir skaidrs visā Eirozonā un citās Eiropas valstīs, bet ir svarīga vēl viena lieta. Demokrātija ir tāda, kādu mēs redzam šodien te plenārsesiju zālē, nav tas, ko mēs vēlamies. Mēs nevēlamies visas, visu redzēt melnu un baltu. Ir nepieciešami pamatoti risinājumi un padomē ir jārespektē balsojuma rezultāti Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu pilsoņu balsojums, bet uh, ir nepieciešamas arī struktūrāls reformas Eiropā, papildus nauda, lai veidotu darba vietas un atgrieztos pie izaugsmes. Mēs esam izniekojuši vienu iespēju, bet tagad mūsu atbildība ir domāt par to, kā finansēt nodarbinātības un izaugsmes politiku un saskaņot to ar struktūru uh, politiku, par kur esam jau vienojušies. Galķēri, kungs, paldies priekšsādātāji! krīzes laikā redzam, ka pamazām, bet uh, pavisam droši atgūstamies un par to Džeksona holā valdīja konsens. Tagad ir jādomā par to, kā kopīgiem spēkiem īstenot uh, struktūrāls, uh, monetārās un fiskālās politikas pasākumus Katainēna kungs atzina, ka ir nepieciešams reformas, bet ir nepieciešams arī investīcijas. Redzam konkurētspējas trūkumu, bet arī pieprasījumu trūkumu. Un tas ir nepieciešams, lai mēs uh, būtu uzticami, lai mēs varētu sniegt uh, konkrētas un pamatotas atbildes uz šiem jautājumiem. Uh, lai mēs um, vērīgi raudzītos uz realitāti un būtu piesardzīgi. Jā, investīcijas ir nepieciešamas, bet ir jāzina arī detaļas uh, par Junkera 300 miljārdu eiro plānu. Jūs, Katainēna kungs, vienmēr esat sacījis, ka tajos ietilps gan Eiropas ieguldījumi, gan publiskā, gan publiskā sektora, gan privātā sektora investīcijas, bet ir jādomā par to, kā tirgu radīt uh, svīras efektu Mm, tad vēl mm, par elastību. Tie nav izņēmumi no noteikumiem, tā ir daļa no noteikumiem, un arī elastībai ir paredzēti zināmi priekšnoteikumi, lai izvairītos no cikliskas politikas. Tāpēc ir jādomā par Eirozonas fiskālās pozīcijas, nevis atsevišķu valstu uh, situācijas koriģēšanu, un tam ir nepieciešams struktūrāls reformas. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt efektīvu fiskālo politiku. Vulfa kungs. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Gatavojāmies Eirozonas samitam, bet vajadzētu atgādināt šim parlamentam statistiku ko politiķi, komisāri un augstāšamas personas izmanto šī samita laikā. Eh, IKP Eiropā katru gadu samazinās. Bezdarbs ir apmēram 11% apmērā. Valstīs kā Horvātija tie ir pat 17%, 15% Portugālē, Spānijā tie ir 23% un Grieķijā 25%. Tās ir labās ziņas vai ne šiem cilvēkiem. Viņi, tie būs cilvēki, kas sēž lielos limuzīnos, dzer šampanieti un domās, kā labāk padarīt darīt savu darbu, un te ir viens no viņa atbalstītājiem. Ja paskatāmies, ka darba spēka izmaksas pieaug, bezdarbs pieaug, privātās investīcijas samazinās, tad es jums teikšu, dāmas un kungi, šie parlamenta deputāti, ja jums tā šķiet izgāšanās, tad tā ir izgāšanās, un ja tas smirt pēc izgāšanās, tad tā arī ir izgāšanās, bet šajā samitā šie cilvēki teica, mmm, panākumu saldā smarža. Senjor Karas. Karas, kungs, lūdzu. Prezident priekšstādātāji, dāmas un kungi, vispirms viens tāds sākotnējs komentārs. Es esmu diezgan satriekts par to, cik slikti ir sagatavota šī diskusija. Mēs pat uh, nezinām, kad šis samits varētu notikt, un mēs te runājam ļoti vispārīgi, bet ir jārunā konkrētāk, ir jāvienojas par projektiem, tie jāapspriež, un es aicinātu nereducēt eirozonu līdz eirozonai, ES līdz ES, eirozonai būtu jābūt uh, iekšējā tirgus dzinējspēkam. Kāda ir mūsu mērķi? Ilgspējīga banku sektora stabilizācija, koordinācijas lēmumu īstenošana, konkurētspējas uzlabošana, izaugsme, nodarbinātība un investīcijas. Un mēs sagaidām priekšlikumus, kā šos lēmumus īstenot un uh, kā panākt eh, šos pozitīvos rezultātus, kādi varētu būt pasākumi. Struktūras ir jāturpina reformēt, ir jāiegulda izglītībā, eh, izpētē, enerģijas eh, tirgu, ir jānovērš iekšējā tirgu šķēršļi un budžeti jāorientē uz nākotnes vajadzībām. Ir jāīsteno banku savienība un Eiropas semestrim jāpiešķir reāla jēga, ir nepieciešams īstenot parlamenta ziņojumu par eirozonu, par, kas attiecas parlamentāro leģimentāciju, kontroli un sociālo tiesību ievērošanu. Te katrā gadījumā ir jāievēro kopienas tiesības un jādomā par finanšu darījumu nodokļu ieviešanu nepieciešams, lai padomu varētu vienoties par mērķu īstenošanu. Parlamenta priekšlikums ir celts galdā. Bēreses kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, pasaule iet uz priekšu un um, Eiropa ieslīgs deflācijā, kad pietrūkst izaugsmes, bet jūs neko nedarat. Centrālā banka kaut ko dara, banko Mario Draghi. Mm, kurš eh, savā runā Džeksona holā sniedza bil, situācijas kopsavilkumu, un tāpēc ir jādomā par iespējām, kā iekustināt pasauli globālā līmenī, bet jūs vēl nesat uz to snieguši atbildi. Jūs sakāt, ka ir nepieciešams struktūrālās reformas, jā, es eh, piekrītu, struktūra reformas eh, varētu palīdzēt banku kapitālam, bet uh, Katainēna kungs, kā jūs gatavojaties šim Eirozonas eh, samitam, jo mums ir skaidrs, ka ir nepieciešams eh, ņemt vērā jaunos rādītājus, ko pierādījusi, arī, ko uzsver arī Eiropas centrālā banka. Kā jūs domājat par eh, spēcīgu izaugsmi? Kā jūs gatavojat šo 300 miljārdu eiro investīciju plānu, kas varētu atjaunot izaugsmi Eirozonā, ES, veicināt nodarbinātību un ļaut atgūt cerības. Čerasies! Lielas paldies! Un tālāk Grēro kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vēl pirms vasaras atvinājuma laika Eiropas Savienība kļuva par upurī uh, milzīgai uh, Mm, nolaidībai, jo likās, ka eh, lejupslīde ir samazinājusies, bet SAO izaugsmas rādītājs ir samazinājusi Eirozonai un trim lielākajām ekonomikām šajā zonā. Kādēļ tas tā notiek? Tas ir tādēļ, ka Eiropas ekonomika ir hroniskas slimības upuris, un mēs redzam, ka taupības pasākumu rezultātā ir samazinātas investīcijas, izdevumi sociālajā jomā, algas ir samazinājušās, un tas viss mazinā ekonomikas izaugsme Eiropā. Ekonomika ieslīgst letarģiskā miegā. Mums ir nepieciešama vitamīnu deva. Uh, Mums ir vajadzīgas investīcijas. Es to nesaku tādēļ, ka vienkārši būtu akli jāinvestē, bet tas ir tādēļ, ka Eiropas investīcija banka un citi viedi prāti vienprātīgi ir par to, ka ir jāraugās gan uz piegādas, gan uz pieprasījuma, gan uz piedāvājumu, gan uz pieprasījuma veicināšanu. Tātad Tas ir jādara paralēli. Pretējā gadījumā trūkums un nabadzība arvien vairāk padziļināsies. Paldies! Paldies Gereiro kungam! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Bet mums ir sekojoša problēma. Esmu saņēmis 14 pieteikums uzstāties, protams, mums nav laika uzklausīt visus 14 runātājus. Tādēļ es šajā situācijā došu iespēju izteikties tikai vienu minūti pirmajiem dažiem. Es centīšos uh, nodrošināt paritāti politisko grupu starpā no šiem 14, kas ir pieteikušies. Salvāro kungs lūdzu kā pirmais. Paldies priekšsādātājiem. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu apsveikt šos eh, priekšlikumus, bet. Uh, Eiropas centrālā banka neatrisinās tās problēmas, ar ko patreiz saskaramies. Patiesībā Eiropas centrālā banka mums nav devusi pietiekam daudz laika atrast pareizos risinājumus, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmu un jauns darbietas. Spānija tam ir piemērs. Mēs centāmies realizēt reformas. Spānija ir valsts, kurā bija uh, vislielākie izaugsmas tempi Eiropā. Tā rada visvairāk jaunu darba vietu Eirozonā, bet ar to vien nepietiek. Vārdi jau ir pareizie, bet uh, rezultāta nav. Mums ir nepieciešamas reformas un mums mēs ceram, ka plāni, ar ko nāk lajā Junker kungs, tiks realizēti. Jo plāna īstenošana ir svarīga. Paldies! Baiet kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Kom, kā izkļūt no recesijas, kā veicināt um, izaugsmu šobrīd uh, trešajā ceturksnī 0% izaugsme un kā nodrošināt to, ka mēs nenokļūstam trūktinā, kā nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un tam līdzīgi. Tas ir nepieciešams, tam ir nepieciešams kontrolēts ar masīvas investīcijas. Jūs zināt, ka pirm, kopš jūlija Junkers sola 300 miljārdu eiro liels investīcijas, un tam ir nepieciešama labāka budžeta politika. Kā uzlabot situāciju Eirozonā? Manuprāt, ir svarīgi jautājums, kuriem jāatrod atbildes Eirozonas uh, samitā. Ir jāturpina atbalstīt izaugsmi, jo tad, ja um, Mēs raugāmies uz tiem standartiem, ko, ko norā, norā Eurostat ir nepieciešams, ka ir nepieciešams uh, sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām, jo šādi nevis viens turpinās. Herr Präsident, Herr Kommissar. Priekšstādātāji, komisārkungs esmu vīlies par jūsu izteikumiem. To, ko jūs teicāt, es te dzirdu jau piecus gadus, un esmu pārliecināts, ka pēc pieciem gadiem dzirdēšu to pašu. Nekāda progresa nav, un man ir iespējas, ka komisija neredz realitāti. Barozo šajā parlamentā teica, ka situācija ir labāka nekā 2010. gadā, bet situācija ir pretēji bezdarbs pieaug, parāda apjoms pieaug, konkurētspēja nepieaug. Situācija ir sliktāka nekā 2010. gadā. Mūsu federālā kanclere analizēja Nobela balvas, uh, uh runāja par Nobela balvas uh, laureātu pedāto politiku un uh, Nobelbalvas ieguvēja, viņas runas aplosīja gabalos. Viņa teica, ka tās ir pilnīgi smuļķības, bet ir nepieciešama. Eh, Jā, ir nepieciešams jauns sākums eh, valodas savienībā. Valstīm ir jābūt iespējai rīkoties atbilstoši. Runātājs tiek pārtraukts. Jūs izmantojāt vairāk nekā jums atvēlētais uzstāšanās laiks, saka priekšsēdētājs. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja. Patreiz mēs uh, operējam ar divām koncepcijām. Viena ir uh, vispārīgā pieeja, tas ir rast atbildi uz uh, globāliem izaicinājumiem, bet mēs nespējām nodrošināt atbilstošu ekonomikas pārvaldību. Ja paskatāmies uz eirozonu, tad Mm, mm, mums ir jāatrod atbilde uz jaunajiem izaicinājumiem, kas nodrošinātu izaugsmi vidējā un ilgtermiņā. Mums ir jāmeklē šī Eiropas pievienotā vērtība konkurences politikā, transporta jomā un tā tālāk, bet visām valstīm ir jārīkojas saskaņot. Vispārējais ir tikai um, fasāde jautājums, kādēļ netiek piesaistīts privātās investīcijas? Ja mums tas neizdosies, mēs neizkļūsim no krīzes. Paldies! Ferēras kundz lūdzu. Ferēra. Nē, Ferēras kungs lūdzu. No está. Senor Urtasun. Tātad runātāja nav zālē. Butisona kungs. Paldies, priekšsētētāji. Jā. Uh, statistika ir satriecoša. It īpaši vasaras mēnešos tā pasliktinājās. Un eh, šķiet, ka mm, akli tiek turpināts realizēt struktūrāls reformas un tāpīs pasākums. Ka Tainēn kungs jūs teicāt, ka mums vajag vairāk un ātrāk, bet patiesībā mēs tuvojamies kraujas malai arvien ātrāk un straujāk. Jūs runājat par reformām perifērijas valstīs, Spānijā, Portugālē, Grieķijā. Uh, Bet jūs redzat, kas tur ir noticis, vai jūs tagad gribat to pašu izdarīt ar Franciju un Itāliju - elastīgums, darba tirgus, uh, publisku izdevumu samazināšanu. Katrā uh, ziņā um, centrālās bankas līdzekļi nonāk uh, spekulantu rokās. Katanīnīgums, citēl mēs tā darīsim. Kādēļ jūs neesat atvainojušies cilvēkiem par radītajām ciešanām? Uh, Un ko jūs grasties darīt? Patreiz jums nav nekā ko piedāvāt. Un patreiz mums ir tikai miglains eh, eventuālais samita notikšanas datums. Atzīstiet savus kļūdas un mainieties. Paldies, tālāk Ferēdas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. eiro krīze, cilvēki saka, ir beigusies, bet patiesībā krīze ir eh, vēl dziļāka nekā sākumā, vismaz cilvēkiem. Katrā ziņā mēs redzām, ka komisija grasās turpināt to pašu, ko iepriekš, bet mums vajadzētu mainīt situāciju, mums vajadzētu mainīt Eiropas centrālās bankas lomu, statusu, pilnveres, uzdevumus mums vajadzētu ļaut dalību valstīm pašām pieņemt lēmumus par mm, to, kā attīstīt savu ekonomiku. Un Ja mēs to nedarīsim, tad Eirozonas valsts turpinās stagnēt. Mums ir jāvienojas par mērķiem, ko vēlamies sasniegt šajā vienotās valūtas zonā. Mums ir nepieciešams risinājums ekonomikas un monetārai savienībai, mums ir nepieciešams risinājums stabilitātes paktām. Patreiz mēs redzam, ka iecerētais nav izdevies. Paldies, Severičkungs! Paldies, priekšsētāji. Mēs visi vēlamies ekonomikas izaugsmu, tas mums visiem ir svarīgi, vai jūs ticat vai neticat, ka Eiropas Savienība ir ideāla, vai arī, eh, ja jūs uzskatāt, ka tā ir groteska, kas cilvēkus valk bezdibenī, bet lai kā nebūtu, mums ir nepieciešama ekonomikas izaugsma visiem. Un vislabākais, kā to izdarīt, ir atbrīvot Eiropas tautas no ķēdēm, no ķēdēm, kas tās smagnēja velk uz leju, no pārāk pārāk smagas nodokļu nastas, no pārāk daudziem ierobežojumiem, kas neļauj Eiropas uzņēmēju garām brīvi attīstīties un lidot. Mums ir nepieciešams veicināt inovācijas, radošu pieeju. Es aicinu jūs visus to darīt, un tīpaši komisiju. Lūdzu, padomājiet par eh, šiem cēlajiem mērķiem. Mēs visi gribām būt bagātāki, plaukstošāki, bet lūdzu ļausim radošajām garam izpausties, lai to sasniegtu. Paldies! Tagad komisijas vārdā došu vārdu Katainen kungām. Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta locekļi. Diemžēl man jābrauc uz Austrāliju pēc īsa brīža, tāpēc īsi komentāri. Runājot par reformām, kas varētu veicināt izaugsmi, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo daudzās dalību valstīs potenciāls izaugsme ir zems. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams dažādas reformas, kas ir atkarīgas no katras valsts. Tās nav vienas reformas visiem. Ir ļoti viegli piekrist Rodrigas kundzei, ka mums jāliek uzsvars, lai aizsargātu Eiropas sociālo modeli. Jūs minējāt arī reformu nepieciešamību lai stiprinātu inovācijas. Tas ir ļoti svarīgi. Ir dažādi veidi, kā organizēt inovācijas dažādās dalību valstīs, un mēs varētu varbūt pārņemt labāko praksi no dažādām valstīm, jo tas varētu atjaunot Eiropu. Šādas reformas mūs vedīs uz priekšu Ir daudz spēka punktu Eiropā, bet ir, protams, arī vājās puses. Es, piemēram, esmu pār inovācijām, par izpēti, par zinātni un sasaisti ar uzņēmēju darbību. Tas nav jautājums tikai par naudu. Tas ir jautājums par to, kā jūs izmantojat un organizējat valsts līdzekļus, kā mēs izmantojam IP. Lukas kungs teica, ka ja mēs gribam ieguldījums, tad nevajag veikt konsolidāciju. Es nedomāju, ka tas ir melnbalts jautājums. Ieguldījumi nozīmē arī pieprasījumu, uzticību, un tāpēc mums ir jākombinē gan veselīgas reformas, gan jārada pieprasījums, gan jāveic arī konsolidācija, jo tā stiprina uzticību. Un ir nepieciešama Eiropas kopēja rīcība. Jaunā komisija to gatavo. Jaunie komisāri, jo komisijas jau vēl nav, tātad ir tikai kandidāti Es ceru, ka mēs šo diskusiju varēsim turpināt arī vēlāk un pievērsties vairāk izaugsmai. Paldies komisāram un tagad padomes pārstāvi. Zdelavedovā, paldies. Kolēģi, paldies par iespēju prezidentūrai un man uzklausīt visdažādākos viedokļus par šo jautājumu. Jūsu runas ļoti bieži novirzījās no Eirozonas samita jautājumu, kas tiks organizēts nākošajā mēnesī. Man nav daudz ko piebilst pie tā, ko es jau teicu savā ievadrunā Tas notiks nākošais mēnesis. Ko es jums varu pateikt? Domāju, ka pēc samita man būs jums daudz vairāk kā sakāma, un tad mēs arī plenārs sēdē oktobrī varēsim ļoti nopietni šo jautājumu pārunāt. Protams, ieguldījumi un izaugsme ir pamatjēdzieni, par to jūs visi runājat, un var jums teikt, ka Itālijas prezidentūra ir pārliecināta, ka jārīkojās strauji. Dažādas grupas izsaka ļoti dažādus viedokļus, bet visi jūs uzsverat to, ka jārīkojās ātri. Esmu uzklausījis visus viedokļus un domas un darīšu visu, lai tos atspoguļotu un nodotu cilvēkiem, kas strādās pie jautājuma izstrādāšanas. Zarianopalas kungam bija jautājums par kārtību, pirms mēs beidzam šo jautājumu. Paldies! diskusiju laikā kolēģis runāja par jautājumu būtību. Mums nav vienota viedokļa neviens nevar pārstāvēt mūsu grupu, jo mēs neesam politiskā grupa. Neatkarīgie deputāti runā savā vārdā, iespējams savas nacionālās partijas vārdā. Tā tad nevajadzētu dot vārdu kā grupai, bet kā individam. Un tagad runāsim par Eiropas jaunatnes iniciatīvu. Domāju, ka šī ir nopietna diskusija, un es redzu, ka daudzi cilvēki vēlas piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Un vēlreiz gribētu jums atgādināt par 30 sekundēm atbildēju un jautājumam zilās kartes